fogok elnökölni. Az ülés folytatódik. Labvakar visiem! Es vadīšu šo sanāksmi ungāru valodā. Sāksim izskatīt darba kārtību, un pirmais ir jautājums, kas tiek uzdots Eiropas komisijai par Birmās dzelzceļa pakotnes ieviešanu. Es sveicu šeit komisāru Kalasu. kā arī jautājumu uzdevēju Brian Simpsonu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Es domāju, ka šajā jautājumā šovakar par um, pirmo dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošanu es noteikti nepateikšu neko jaunu. Šīs te trīs direktīvas, kas ietilpst dzelzceļa eh, pakotnē, tika pieņemts 2001. gadā, un tās eh, ir jā, bija jāpieņem eh, dalībās likumdošanā līdz 2006. gadam. Transporta komisijā mēs nolēmām iesniegt šo te mutisko jautājumu ar debatēm. Šobrīd, deviņus gadus vēlāk, mēs diskutējam par to, ka 21 dalībvalsts līdz 2009. gada oktobrim nav transponējuši šīs direktīvas. Tā kā mēs tuvojamies tam laikam, kad tiks izskatīta pirmā dzelzceļa uh, pakotne, tad vairāki jautājumi, eh, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm, uh, Tātad vairāki aspekti nav tikuši īstenoti attiecībā ar šo likumdēšanu. Un šīs dalībvalstis ir apņēmušās arī šī parlamenta priekšā 2001. gadā īstenot šos pasākums. Tas ir viens no satraucošākajiem aspektiem, kas ir saistīts ar um, politiku, proti, ka mēs nespējam to pienācīgi īstenot dzelzceļa jomā. Un tā ir izgāšanās nevis no šī parlamenta puses, bet no dalībvalstu puses. Un jāsaka, ka parlamenta pacietībai pienāk gals. Šis mutiskais jautājums ir iesniegts tāpēc, ka mūs satrauc tas, ka likuma īstenošana ir pie, tiek pienāk, tiek nevajadzīgi novilcināt. Un mēs vēlētos, grib, zi, mēs vēlētos zināt, kādā aspektā direktīvas katrā dalībvalstī nav īstenotas. Mēs vēlamies zināt, kāpēc dažas dalībvalsts nav pareizi īstenojušas šīs direktīvas. Un mēs vēlamies zināt, kuras dalībvalstis joprojām neīsteno godīgu konkurenci dzelzceļa nozarē un uh, ar nolūku aizsargāt savas nacionālās kompānijas. Mūs satrauc arī tas, cik lielā mērā infrastruktūra pārvaldītāji un regulatīvās iestādes ir neatkarīgas. Mēs uzskatām, ka caurskatāmības trūkums attiecībā uz piekļuvi infrastruktūrai noved pie tā, ka tiek īstenot pārkāpumi vienotajā tirgu un tāpat arī tiek likt šķēršļi pārobežu aktivitātēm. Vēl um, ir dažādi nacionālie pasākumi, kas tiek īstenoti, un tie liek domāt, vai dalībvalsts vispār ir grasījušās ieviest pienācīgi šīs direktīvas. Šodien mēs vēlamies uzzināt vairākas lietas. Mēs vēlamies eh, zināt, kā komisija ar pārskatīto direktīvu pakotni nodrošinās eh, šīs pakotnes pilnīgu īstenošanu. Šobrīd mēs vēlamies zināt, ko komisija dara, lai mm, nostiprinātu Eiropas likumdošanu šajā jomā. Šodien mēs vēlamies zināt, kāpēc ir bijis nepieciešams tik daudz laika, lai uzsāktu pasākums pret dalībvalstīm, kuras nav pienācīgi īstenojušas direktīvas. Priekšsēdētāji transporta komitejā mēs bieži uzsveram to, cik ļoti ir nepieciešams uh, interoperabilitāte mm, transporta nozarē, jo bez tā uh, Eiropas uh, dzelzceļa krāvām nav nekādas nākotnes, un arī pasažieru pārvietošanās nekad netiks īstenot uh, un vienotais tirgus netiks īstenots pienācīgā veidā. Ir pienācis laiks izraudzīties Eiropas perspektīvu mūsu dzelzceļa tīklam, un pirmais solis šajā ziņā ir pirmā dzelzceļa pakotne. Bez šī pirmā soļa mēs nevaram īstenot citus soļus. Mums ir nepieciešama tieši rīcība, un tā ir nepieciešama šobrīd. Tāpēc mums ir jānosauc vārdā un jāsauc pie atbildības tās dalībās, kuras nav izpildījušas savus pienākumus, un mums ir jāvēršas pret tām. Paldies! Paldies, Simpson kungs! Kalas kungs! Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies Simpson kungam no transporta komitejas par to, ka viņš ir uh, uzsācis šīs diskusijas un vēlas uzlabot konkurētspēju un atklātību dzelzceļa nozarē Eiropas Savienībā. Un es ceru, ka šis jautājums uh, arī joprojām tiks uh, izskatīts kā būtisks Eiropas Savienības, uh, Eiropas parlamenta darba kārtībā. Jāņem vērā, ka kopš 70. gadiem situācija ir mainījusies, jo uh, tika pieņemta pirmā dzelzceļa pakotne un tika arī atvērti tirgi. Protams, uh, ekonomiskā krīze ir nopietni ietekmējusi arī dzelzceļa nozari un uh, tur nodarbinātie ir zaudējuši apmēram 30% no savu biznesa. Protams, Eh, esošā krīze vēl vairāk eh, padziļināja un eh, pasliktināja esošo situāciju un tajā pastāvošās problēmas kļuva vēl akūtākas. Ļoti daudz dalību valstu joprojām nevar atvēlēt pietiekam liels budžeta līdzekļus infrastruktūras pārvaldībai, un, protams, investīcija trūkums samazina dzelzceļa veiktspēju un No otras puses e, pastāv dažādas ekonomiskās un tehniskas dabas barjeras, un, piemēram, jauni uzņēmumi dzelzceļa sektorā izjūt nozīmīgu diskrimināciju, un dzelzceļa operatori bieži vien tiek netiešā veidā konkurēt, E, kontrolēt, un tas tikai nelabvēlīgi ietekmē konkurētspēju. Protams, mums jāņem vērā, ka esošajām aģentūrām ir jābūt neatkarīgām un jāgarantē caurskatāms e, kondicionalitātes tirgū ir jābūt pietiekami labām procedūrām, lai varētu vērsties pret dalību valstīm, kas visus noteikumus regulās nav īstenojuši pietiekami akurāti. Kāds būtu pirmais uh, mērķis, pirmais pasākums? Tātad, ja mēs veiksim pārkāpumu procedūras pret dalību valstīm, ir rūpīgi jāizanalizē tās kļūmes, kas tajās ir pieļautas, un tās bija 25 dalību valsts. Tās mums uh, piedāvāja datus 2009. gadā. Jāņem vērā, ka galvenā problēma ir direktīvas nepareiza īstenošana otrām kārtām, infrastruktūras pārvalde nav pietiekama neatkarīga attiecībā pret uh, dzelzceļa operatoriem, un trešām kārtām ir jāgarantē neatkarība uh, Eh, interoperabilitāte un, protams, arī finanšu līdzekļu piesaiste. Mēs, protams, vēlējāmies pārskatīt eh, esošās dzelzceļa likumdošanas paketes, lai varētu uzlabot situāciju tirgu un arī eh, uzlabot piekļuvu tirgumu. Mēs vēlamies radīt pilnveidotu iekšējo vienoto tirgu dzelzceļa sektorā un, protams, saskaņā ar Eiropas dzelzceļa aģentūras darbu mēs esam paveikuši daudz biztos úr! a következőkben képviselő Paldies, un tagad uh, Groša kungam vārds, un pēc tam arī pārējiem politikas uh, grupā runājušiem. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja Magrits, uh, beļģu glaznotājs, būtu glaznojis uh, direktīvas, kas attiec uz dzelzceļa paketi, tad īstenībā viņš varētu savai gleznai dot nosaukumu tās nav direktīvas. Protams, mums jāņem vērā, ka ir jāiesaistās realistiskās diskusijās. Tika pieņemti lēmumi 2003. gadā, un mēs spriedām, ka likumdošanai vajadzēja tikt īstenotā līdz 2006. gadam. Tagad ir 2010. gads, un mēs uzdodam jautājumu, kādēļ 21 valsts nav paveikusi to, ko ir apņēmusies proti pašas nav turējušas savu doto vārdu. Mums vajadzēja uzlabot vienoto tirgu, tā bija teorija, bet, eh, diemžēl, praksē viss izskatījās atšķirīgi. Ko mēs pieredzam tieši šorīd? Uh, īstenībā šeit ir it kā divas nometnes, gan liberalizācijas noliedzēji, gan liberalizācijas atbalstītāji. Mums ir abām nometnēm jāsniedz, zinām, paskaidrojumi, bet tomēr mēs atrodamies situācijā, kad ļoti daudz noteikumu nav tikuši īstenoti daudzas valstis tā sauktās liberalizācijas vārdā ir pieņemušas lēmumus, kas attiecās uz tehnisko sastāvu un personālu un, piemēram, tika atlaist no darba tādi darbinieki, kas nebija apmainīti ar, apmierināti ar liberalizācijas izpausmēm. Jāņem vērā, ka īstenībā dzelzceļa nozara ir viena no panākumu ķīlām vienotā tirgus aspektā. Ir jābūt labai piekļuvai dzelzceļam, ir jāuzlabo darbinieku izglītības iespējas un, protams, ir jāgarantē interoperabilitāte. Tādā veidā mūsu rokās būs atslēga, ar kuras palīdzību mēs varēsim atslēgt dūri durvis uz vienoto tirgu, bet mēs varam tās arī aizslēgt, un, diemžēl, to mēs piedzīvojam daudz dalību valstu gadījumā. Tie priekšlikumi, ko es šeit redzēju, tas ir tikai pirmais solis, ko spēram pareizajā virzienā. Es domāju, ka liberalizācija ir jāizvērtē akurāti un jāparūpējas par to, lai dalību valstis īstenošanu varētu veikt pēc iespējas veicīgāk, un komisija šeit varētu izdarīt spiedienu, tad, kad tas ir nepieciešams. Paldies! Brošūra. Következő felszólaló egy percben Said El. Paldies, un tagad eh, minūte Elka Dravī. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pašā sākumā vēlējos pateikt, ka eh, kravu pārvadājums eh, ir samazinājies pa dzelzceļu no 30% 95. gadā uz apmēram 10% tagad. Protams, ka liberalizācija ir cietusi neveiksme, un ko mēs tagad pieredzam? Uh, Pēdējos gados īstenībā pa dzelzceļu tika pārvadāts liels daudzums kravu, bet tagad situācija ir samazinājusies. Protams, mums vajadzētu parūpēties par dzelzceļa uh, nozars atveseļošanu, bet tam ir nepieciešama arī konkrēta pasākuma. Kā tie varētu būt, ir jāievieš arī pietiekami labi sociālais spēles noteikumi, jāuzlabo uh, um, humāna kapitāls un arī sadarbspējas starp dažādām dzelzceļa sistēmām. Protams, ir jāparedz arī nepieciešami instrumenti, kas varētu palīdzēt uzlabot infrastruktūru. Tikai tādā veidā mēs varēsim šo jautājumu risināt pietiekami saskaņoti un visaptveroši. Prie komisāra kungs, man man ir viens uh, jautājums. Uh, jūs runājat par pirmo dzelzceļa paketi. Kad mēs varētu sagaidīt tās pārskatīšanu? Kāds būtu konkrēts datums? Paldies! Köszönöm, eh, Kadrai úr. Követ... Paldies, Elkadravī kungam. Un tagad divas minūtes. Meisner kungam, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, man eh, ļoti patika jūsu izteikumi uzklausīšanā transporta komitejā. Jūs teicāt, ka dižākais, ko mēs Eiropā varējām sasniegt, bija brīva mobilitāte un cilvēku brīva eh, pārvietošanās. Jūs pieminējāt arī vienoto tirgu, bet īstenībā mums ir jāpadomā ne tikai lai, par to, lai cilvēki varētu pārvietoties no punkta A uz punktu B, bet arī, lai šādas privilēģijas būtu piešķirtas precēm. 92. gadā jau tika pieņemta konkrēta lēmuma, pēc tam 2002. gadā tika radīta konkrēta priekšnoteikuma, lai uzlabotu uh, sadarbs pēdzelsceļa sektorā. Tagad mēs piedzīvojam 2010. gadu, un tas ir vienkārši apkaunojoši, ka 22 valstis joprojām bloķē lēmumu uh, īstenošanu. Mēs pieredzam protekcionismu gadījumus, tas nav nekāds noslēpums noslēpums, un tas ir patiešām nožēlojami, ka mēs to piedzīvojam. Mums vajadzētu meklēt protekcionismu iemeslus, cēloņus. Komisāra kungs, jūs runājat par to, ka e, dažādas dzelzceļa sistēmas nav savietojamas, nav sadarbspējas, bet joprojām ir daudz valstu, kas domā, ka viņām Eh, izdosies vienkārši tikt cauri ar veselu ādu, ja tās atgriezīsies vecajos laikos. Tā tad tagad nedomās par dzelzceļu un pakalpojumiem. Tas jau nav nekas nopietns. Tas ir pilnīgi aplama. Vismaz manā, man tā šķiet. Un es domāju, kad jū, eh, ka vajadzētu uzzināt, eh, kad jūs veiksiet direktīvas pārskatu un vēlējos uzsvērt to, ko teica iepriekšējie runātāji. Ir aktīvāk jāsadarbojas ar dalību valstīm. Mēs nākam no dažādām dalību valstīm, bet visi uzskatām, ka dzelzceļa jomā beidzot ir jāievieš kārtība. Jūs esat jauns komisārs šajā jomā, protams, jūs nevarat uzņemties atbildību par visām kļūmēm, bet es ceru, ka jūs patiešām uh, varēsiet darboties pietiekami veicīgi un piedāvāt Eiropiešiem, lai viņi varētu pārvietoties pa dzelzceļu, pārvietoties uz priekšu. Un es esmu intriģēta, gaidīšu uz nākamos soļus. Paldies! Paldies! Paldies, Meistars Kodzen! Nākamā runātāja Durāns Kodzen. Paldies, eh, komisār kungs. Eh, mēs esam uzsākuši darbu pie šīs pirmās pakotnes pirms 15 gadiem, un galvenokārt pirmā prioritāte savulaik bija eh, panākt to, lai dzelzceļš iegūtu vairāk vietas tirgū bet šobrīd rezultāti nevienmēr ir pozitīvi. Mēs jau teicām, ka dzelzceļa tirgus daļa eh, ir samazinājusies, lai gan pārvadājumi pa eh, ceļiem ir pieauguši. Tā skaitā arī pasažieru skaits ir pieaudzis, bet eh, īpaši šis sektors nav ticis liberalizēts. Cita starpā jūs runājāt par šiem te jauniem eh, spēlētājiem, un bieži vien šie te jaunie spēlētāji drīzāk ir bijušas lielās kompānijas, ka, un es nedomāju, ka lielo kompāniju monopols ir bij, būtu bijis mūsu mēķis. Kas attiecas uz īstenošanu, tad tik tiešām te mēs saskaramies ar milzīgām problēmām, jo īpaši, kas attiecas uz nepienā, nepietiekamu neatkarību eh, attiecīgajām iestādēm. Un mums ir jānošķir funkcionālai aspekti no institucionālajiem aspektiem, un es domāju, ka te ir jāveic labāk iekšējā koordinācija. Gaidot jūsu atbildi, es varu vien aicināt jūs, komisārs, pieņ komisārkungs, pieņemt piesardzīgu nostāju un holistisku pieeju, kur jūs uzsverāt, lai izvērtētu līdzinējās eh, pakotnes uh, neatkarīgi un lai novērst šo te uh, izvērtēšanu līdz galam, pirms mēs uzsākam pārskatīšanu. Šī te izvēlē, izvērtēšana ir jāveic arī attiecībā uz darba apstākļiem, drošību, pienākumiem attiecībā uz sabiedriskajiem uh, pakalpojumiem. Uh, ārējām izmaksām, pirms mēs vairāk uh, apņemamies turpināt šo te liberalizācijas procesu. Tāpēc es vēlētos uzklausīt, kādas ir jūsu prioritātes šajā jomā, ņemot vērā to, ka tomēr ir panākts zināms progress, kā jau to teica citi, un um, tā piemēram um, interoperabilitāti. Uh, apmācība, signalizācija, drošība, bet vēl ļoti daudz darāmā ir priekšā, un es noteikti būšu ļoti prasīga, aicinot jūs uz piesardzīgu izvērtēšanu bez jebkādiem tabū, lai mēs nesteigtos ar nākamajiem posmiem un etapiem. Paldies! Paldies, Dirāns kundzei! Nākamais runātājs uz divām minūtēm - Vlasakungs. Cienītās dāmas, godā tie kungi! Tad, kad mēs pieņēmām regulējumu dzelzceļa sektorā, mēs visi cerējām, ka finansējums kļūs caurskatāmāks un ka radīsies arī jauns iespējas, lai tirgū varētu ienākt jauni operatori. Mēs tagad esam piedzīvojuši jaunus laikus dzelzceļa nozarē, bet īstenībā tirgus liberalizācija vēl nav piedzīvota. 21. dalību valstī arī Čehijas republikā joprojām pirmā dzelzceļa paketa lieta nav pienācīgi īstenota. Protams, ir vēl daudz neatrisināti jautājumi, ņemot vērā dzelzceļa tirgus atvēršanu. Tas fakts, ka mēs šeit pieminam lielu problēmu, eh, īstenībā ir raksturīgs nevien Čehijas republikai. Īstenībā jau tika spērti pirmie soļi, lai varētu atvieglot citu operātoru ienākšanu tirgū, bet politiskā grība joprojām ir deficīts un jāņem vērā, ka tas ir saistāms ar sociālistiskajiem koordinatoriem vairākos Čehijas reģionos, kas noslēdza desmitgadīgus līgumus ar Čehijas dzelzceļu, un eh, tas notika vispār nekonsultējoties ar neatkarīgiem ekspertiem. Tie ir koordinatori, kuriem būs pāēlnvaras uz četriem gadiem, un īstenībā mēs varam uzskatīt, ka Čehijas dzelzceļš tā tātad būs slēgts jauniem operatoriem vēl vismaz uz 15 gadiem. Tas neļaus uzlabot investīciju gaisotni un, protams, mūsu dzelzceļa sektoram tas varētu būt pat tāds kā nāves spriedums. Jāņem vērā, ka šie ierēģi, uh, saņem ļoti augstas prēmijas, bet eh, neviens nedomā par dzelzceļa jomā no strādājošiem cilvēki tagad draudz streikot, un eh, viņi rada ažitāžu par um, daudziem jautājumiem, lai novērstu uzmanību no patiesajām problēmām. Īstenībā dzelzceļa nozare tagad ir nonākusi tādā kā uh, aizmuguras plānā, un eh, aizvien vairāk pazūd no interešu degpunkta. Eh, daudz vairāk eh, tiek izmantots ceļa transports, vilceļa transports, un, protams, ka zaļie šādu pieeju kritizē. Es domāju, ka vajadzētu steidzām parūpēties par dzelzceļa nozars liberalizāciju, un, protams, ir jābūt pietiekami efektīvai uzraudzībai. Paldies! Paldies, Lāse kungam. Un tagad pusotra minūte gotetam Količek kungam. Paldies! Eh, jau pašā sākumā man ir jāsaka, ka es nepiekrītu Vlasaka kungam, jo viņa valdība eh, īstenībā pieņēma tāds lēmums, ko viņš pats tieši tagad kritizē. Pirmā dzelzceļa pakete ietvēra trīs Eiropas parlamenta direktīvas Eh, kāds bija šīs paketes mērķis? Tā bija tirgu atvēršana. Eh, mēs vēlējāmies atvērt tirgus, eh, nodalot cilvēku pārvadājumu infrastruktūru no kravu pārvadāšanas. Protams, jāņem vērā, ka daudzas dalību valstis nav izpildījušas direktīvā ietvertos nosacījumus, bet tāpat ir arī nosacījumi, kas ir tikuši izpildīti. Pietiekam skaidri netika uztvērtas dažādās valstīs valdošās drošības struktūras un normas. Protams, jāņem vērā Eh, kādi pasākumi ir jāievieš, lai uzlabotu sadarbspēju un infrastruktūru. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ieviest ERTMS sistēmu kā vienotu standartu visā tās teritorijā un atverot eh, Eiropas Savienības dzelzceļu tirgu. Mēs, protams, varētu uzlabot esošo situāciju. Protams, mums ir uh, jāuzlabo arī finansiālā situācija, ir jāparūpēs par to, kas notiek reģionālā līmenī, piemēram, tā, ka tas notiek Vācijā. Mēs nedrīkstam ieviest zemākās uh, metodas un standarts attiecībā darbņēmējiem. Paldies! Nē, Triskungs, lūdzu, 10 minūtes. Priekšsēdētāji, Bet, diemžēl, tas nāk par sliktu apvienotāju karalistei, un uh, apvienotās karalistes valdība īstenoja uh, celceļu paketi, un, diemžēl, viņiem uh, vesnes arī tiek noteikts, uh, kas viņiem ir jādara. Viņi ir nodevuši visu kontroli Eiropas Savienībai. Uh, celceļu operātoru un arī celceļu sadalīšana rada ārkārtīgi liels problēmas, lai izpatiktu Eiropas Savienībai. Um, mm, Nosaucot nu, arī par uh, URL web Es neesmu sociālists, bet, ja ir nepieciešama integrēta transporta sistēma, tad ir vislabāk nodrošināt valsts pārvaldi un nevis to nu visu nodot nodo dažādām privātām uzņēmumiem, dažādi uzņēmumi starp Birmingham un Berlīni, lai radītu, lai izsniegtu kaut arī kaut kādas um, nacionālas īpatnības, un uh, līdz ar to šo dzelzceļu pārvaldīs dažādās uzņēmumus mums nebūs. Uh, efektīvs dzelzceļa. Simpson kungs, eh, kurš ir atbildīgs par šīm debatēm, ir eh, leiboristu eh, pārstāvs un daudz uzskat, ka joprojām leiboristi ir sociālisti. Viņš šeit ir tālu no apvienotās karalistas un saviem uzticīgajiem atbalstītājiem, un viņš uh, aicina privatizēt dzelzceļu. Vēl vairāk tas ir Eiropas Savienības modelis, kurš nedarbojas, un tas ir pret uh, viņu pašu vēlētā vēlmēm. Patiesībā viņš ir um, eh, šādus, um, viņš rada šādus uh, apjomīgus paketes uh, dažā, un mēs varbūt esam pārliecināti, ka diezgan vai Eiropas Savienības direktīva apstiprinās, jo, diemžēl, tas vājina Eiropas Savienības dzelzceļu tīklu. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Atras kungam! Un tagad divas minūtes Džordžs Bāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies, komisāra kungs. Es uh, atzinīgi vērtēju to, ka tagad tiek pārskatīta pirmā dzelzceļa pakete. Un es uh, ar cerībām gaidu jauno tekstu redakciju. Īstenībā šo pārskatīšanu vajadzēja veikt jau daudz senāk. Man uh, mani nepatīkam pārsteidz tas, ka komisija ir saņēmusi nepilnīgu informāciju no dalību valstīm, jo neatkarīgu un efektīvu analīzi tas padara gandrīz neiespējamu. Un, protams, tādā veidā dalību valsts nevar spērt nepieciešamos soļus pareizajā virzienā, iztenojot direktīvu noteikumus. Ja mēs runājam par izvērtēšanu, ir jāpievēršas drošībai. Eh, pēdējā laikā gūtā nepatīkamā pieredze ceru sniedza mums eh, nepieciešamo mācību. Es ceru, ka tā notika, un es ceru, ka komisija būs pietiekami atklāta šo jautājumu apspriežot arī sabiedrībā. Tāpat mēs runājam arī par kvalitāti. Es vēlētos, lai komisija palauzītu galvu par to, kā varētu noteikt saistošas kvalitātes kritērijas, jo daudz tiek runāts par nepietiekamu kvalitāti, bet lietas labā daudz netiek darīts. Tāpat ir jārunā par nepietiekamajām investīcijām. Komisāra kungs jau tās minēja. Neskatoties uz līdzfinansējumu saņemšanu no kohēzijas fonda, eh, daudzās valstīs eh, daudz vairāk naudas joprojām tiek investēts lielceļu uzlabošanā, eh, nevis dzelzceļu sistēmai. Un ERTMS arī būs ļoti nozīmīga sistēma, kas mums ir jāīsteno, lai varētu piedāvāt uh, labākus drošības garantijas. Un visbeidzot, es vēlējos pavaicāt, kādus soļus jūs esat paredzējuši spērt, lai uh, liberalizētu šo situāciju, lai jūs liberalizētu dzelzceļa tirgu. Mēs esam pieredzējuši, ka ir jāpārvēl vēl ārkārtīgi daudz barjeru un, protams, uh, ir jāveic pilnīgi tehniskā automatizācija pirms um, vispār vispār rūpēties par e, esošo direktīvu īstenošanu. Paldies! Paldies, Bāhkungam! Un tagad e, tikā kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, komisāra kungs! dzelzceļa nozarei Eiropas Savienībā ir jāpiešķir prioritārs status. Tam ir tā jānotiek līdz 2020. gadam. Protams, mums jārunā par dzelzceļa infrastruktūras attīstību un arī sadarbspējas uzlabošanu. Ir jāveicina konkurētspēja, bet tā nedrīkst norisināties uz drošības rēķina. Tieši pretēji ir jāuzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāte. Tad, kad tika īstenota pirmā dzelzceļa pakete, Noteikti vajadzēja atzīmēt pieļautās kļūdas un e, mācīties no gūtās pieredzes. Es vēlējos e, pievērst jūsu uzmanību tam, ka e, ļoti daudz cilvēku tika atlaist no darba tieši dzelzceļa sektorā, un, protams, dzelzceļa harmonizācija tas nekādā veidā neietekmēja labvēlīgi. Līdz pagājušā gada beigām 2700 eh, km dzelzceļa tīkla tika pakļauti ERTMS sistēmai, bet eh, mēs runājam par 24,000 km līdz 2020. gadam. Protams, tam ir nepieciešama attiecīgie finanšu līdzekļi. Un, protams, ir jāinvestē papildus līdzekļu arī tošajā sastāvā. Paldies! Paldies tagad vērts eh, Šarņēts kungam. Priekšsēdētāji. Gudējais priekšsēdētāji dāmas un kungi! Polijā mēs sakām, viens cilvēks saka, jūs esat piedzērējis, jūs varat viņu ignorēt, bet ja pieci saka, jūs esat ierēbis, tad varbūt labāk būtu uh, padomāt par to nedaudz atpūsties. Vienas divas valsts nav īstenojuši pirmo dzelzceļa paketi. Tādā gadījumā varbūt mēs varētu jau tagad tomēr padomāt par sankcijām, bet ka 20 valsts nav īstenojušas paketi, tad varbūt šī pakete bija zīves efektīva. Varbūt šeit ir kāda problēma. Mans kolēģis no apvienotās karalistes eh, kritizēja šo paketi. Un tas mums arī sniedz pārdomas par to, vai īstenošana notiek eh, tā, kā tā vajadzētu notikt. Ir jau bijuši incidenti, par to esam runājuši vairākas stundas atpakaļ, un tagad jārunā ir tiešām par šo drošības aspektu. Drošībai ir jābūt tiek uzlabotai. Komisārs Kallas sacīja, ka daudzas valstis neinvestē savos dzelzceļos un ka jau netiek eh, arī celt jauna infrastruktūra. Tā tas ir arī manā valstī, Polijā. Un ir ārkārtīgi liels trūkums eh, dzelzceļa budžetā, un tas, protams, rada arī attiecīgas sekas. Ja teica, ka jebkāda vienkārša eh, lozunga par izcinājumiem vajadzētu būt ļoti eh, piesardzīgiem. Paldies, un tagad pusotru minūti Henninkungs. Priekšsēdētāji daudz sūdzās par to, ka ar um, milzīgu vilcināšanos tiek ieviestas pirmās pakotnes direktīvas. Es par to priecājos manā valstī, manā reģionā. Mēs cīnāmies kopā ar dzelzceļnieku arotbiedrībām lai šīs te eh, celerā direktīvas netiktu īstenots, bet tiktu iemests vēstures mēslainē. Francijā um, šobrīd um, reģionālo uh, vēlēšanu priekšvakarā šie te pasākumi tiek nosodīti. Mēs nevēlamies tādu dzelzceļu, kas būtu divu ātrumu dzelzceļš, kur uh, privātu kompānijas var iegūt uh, priekšrocības un ļaut uh, ar dzelzceļu pārvietoties tikai bagātajiem un, otrās, un pārējiem tiek piedāvāt otrās klases pakalpojumi. Tas, ka tiek nošķiet infrastruktūras un um, pati dzelzceļa darbība, uh, paver ceļu milzīgai um, konkurencei, nekontrolētai konkurencei, un tas nekādā veidā nekāpos lieto, lietotājiem, jo tā kalpos tikai lielajiem uzņēmumiem. Tā degradēs eh, gan drošību, gan arī tīklu stāvokli kopumā. Direktīvas arī iznīcina darba vietas un pilnībā iznīcina tautas īpašumu, eh, nododot to privātu personu rokās. Paldies! Lielas paldies! Nākamajam runātājam mm, vārds Paškas kungām uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Trīs direktīvu pieņemšana kas tika iekļautas uh, dzelzceļa paketē, tikai spilgti izgaismo Eiropas komisijas atbildību šajā jomā. Protams, neviens neapšauba, ka izstrenošanas jomā pastāv daudz grūtību, un tas var arī sadārdzināt piedāvātos pakalpojumus, bet eh, mūsu visu kopīgo interešu vārdā mēs vēram, vēlamies patērētājiem piedāvāt labi organizētu infrastruktūru un dzelzceļa sistēmu. Protams, dzelzceļš ir ļoti laba alternatīva eh, automobīļu izmantošanai, kas eh, slikti ietekmē vidi. Mums ir jārunā par problēmām šajā nozarē nozarē, bet, protams, mums vajadzētu mēģināt nevien regulēt, regulēt, bet arī padomāt par eh, šīs nozars nākotni. Protams, ir jāparūpājas par labiem savienojumiem, piemēram, jauniem savienojumiem tieši Austrum Eiropā, un tas varētu pavērt jaunas iespējas dzelzceļu jomā. Mums vajadzētu padomāt, vai būs eh, iespējams eh, pagarināt dzelzceļa maršrutu Parīze Vīne un tālāk eh, vilciens varētu doties uz Bratislavu un tādā ziņā mēs būtu patiešām spēruši liels soļus uz priekšu būtu jaunas iespējas, ir piemēram lielas nozīmes lidostas Vīnē un Bratislavā, turpat ir Donava, pa kuru peld kuģi, un, protams, tādā veidā mēs varētu izveidot jaunu tādu nozīmīgu transportu mezglu Eiropas Savienības teritorijā. Protams, ir vēl daudz darba jāveic, mums ir jāparūpējas par labāku dinamiku šajā jomā, jāpadomā par jaunu investīciju piesaisti un Un e, šīs investīcijas ir jāiegulda viedā veidā, lai dzelzceļš kļūtu efektīvāks un mūsu pilsoņiem draudzīgāks. Paldies! Antonio Kancianu. Paldies! Vārds Kancienkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs! Šobrīd daudz tiek runāts par transportu plānošanu, un par to mēs noteikti runāsim arī vēlāk, turpmāko mēnešu laikā. Jāsaka, tas laupa mums drosmi. Tas, ka mēs, izskatot šo, šo te pirmās pakotnes īstenošanu, konstatējam to, cik lielā mērā šī pakotne nav tikusi īstenot. Un tagad mums kaut kas jādara, lai labotu situāciju. Es domāju, ka Mums būtu īpaši jāpiedomā pie trim galvenajiem punktiem. Vispirms, dzelzceļa transporta liberalizācija. Ar pienācīgu konkurenci, konkurētspēju un noteikumiem, kas būtu skaidri un atklāti, un tāda būtu attiecībā pret visiem. Tas jau arī izskanēja šovakar. Otrs punkts ir sadarbspēja un interoperabilitāte gan starp dažādajiem transporta veidiem, gan arī starp dalībvalstīm. Un trešais punkts ir drošība. Ir nepieciešams panākt to, to lai drošības certifikāti būtu pamatā dzelzceļa darbībai, jo nepiena, nepietiek tikai ar to, ka mēs sankcionējam dalībvalsts vai regulātoru iestādes. Mums ir jāpaplašina Eiropas dzelzceļa aģentūras darbību, lai tā labāk un pienācīgāk kontrolētu drošības aspekts. Un es domāju, ka tas ir punkts, pie kur mums būs jāstrādā turpmāko mēnešu laikā. Jo mēs noteikti domājam par dzelzceļa un transporta nākotni kopumā tādu, kas būtu ilgspējīga. Un šī te pārskatīšana, kur mums ir jāizteno, uh, ir jāiztenot tā, lai tas, kas notic līdz šim, neatkārtotos nākotnē. Paldies! Paldies Kačāna kungam, nākamajam runātājam. Aijēlis Senders kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mana valsts, tāpat kā 20 pārējās valstis, ir to vidū, kuras nav pienācīgi īstenojuši šo te direktīvu. Bet Spānija transporta jomā ir priekškājai Eiropas Savienībā attiecībā uz um, pasažieru transportu, bet kas attiecas uz kravas transportu, tad situācija ir pavisam citāda. Bieži vien, lai šķērsot Pirenejus, ir nepieciešams izmantot apkārtceļus un tāpēc ir jādomā par to, kā mēs varētu veicināt un atvieglot operatoru darbību, ņemot vērā to, cik milzīgas šķēršļi transportam ir sastopami mūsu valstī. Tātad vēl bez sankcijām, kuras iesaka kolēģi, es domāju, ka mums būtu jādomā par to, kā mēs pēc iespējas ātrāk varētu uzlabot infrastruktūras. Un šajā nolūkā es domāju, ka mums būtu jāatbalsta lielo projektu īstenošanu, kā piemēram Pirenei projektu īstenošanu, kur ir paredzēts izbūvēt tuneli, lai eh, šādi veicinātu kravas transportu eh, pa dzelzceļu. Un mums būtu visā veidā jāmēģina, visos veidos jāmēģina uzlabot transportu. Paldies, paldies, eh, Ailes Cenders kundzei. Pirms mēs tagad pievēršamies brīvā mikrofona procedūrai. Šķiet, ka Simpson kungs vēlētos komentēt. Priekšsētāji, Natras kungs izteica ļoti personīgas piezīmes par mani, un pēc tam izlavījās no zāles, neklausoties turpmākajās debatēs. Un jāsaka, ka viņa zināšanas ir uh, diezgan ierobežotas. Tomēr es domāju, ka uh, kā demokrāts, kas atbalsta demokrātiskus principus, es iesniedzu šo te mutisko jautājumu transporta komitejas vārdā, kā šīs komitejas priekšsēdētājs, jo tāds ir mans pienākums. Un Tāpēc es arī uzdevu šo jautājumu šādā veidā, un es nedomāju, ka šie apvainojumi, kas izskanoja no zāles otras puses, ir pamatoti. Bet gribētu pieminēt, ka laiba valdības laikā dzelzceļa izmantojums ir pieaudzis par 20% apmērā. Arī tas attiecināms no, uz dzelzceļu no Londonas uz Birmingham. Paldies, Simpson kungs, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Lūdzu, katra minūte, lūdzu, sākam ar Tarkma kungu. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie deputāti. Mm, es esmu guvis personīgu pieredzi, es dzīvoju Eh, netālu ehm, eh, tur, kur iet eh, vilciens no Brenners uz Veronu, un īstenībā dzelzceļa sektors šeit nav īpaši uzplaucis, un jāņem vērā, ka Austrijas dzelzceļa vilcieni pa šo maršrutu brauc piecas reizes dienā un Eh, tālāk savienojums, eh, piemēram, uz Berlīnu nav īpaši veiksmīgs. Ja mēs ņemam vērā, eh, ka pēc 20 gadiem radīsies jauni maršruti, jaunas dzelzceļa līnijas un Eiropas Savienība investēs daudz līdzekļu šajos projektos, tad mēs bieži vien redzam, ka šie projekti mēdz izvērsties ļoti absurdi un bieži vien tie tādi mazāki projekti visu uh, lietas būtību padara ļoti sarežģītu. Dargais komisāra kungs, jums patiešām vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, veikt sankcijas, ja tas būs nepieciešams, un jāprūpējas par to, lai dalībvalsts patiešām akurāti īstenot direktīvas. Paldies! Paldies, Dorfman kungam! Nākamais runājas Ferēro kungs uz vienu minūtu. Priekšsēdētāji! Mēs šobrīd saprotam, kāda ir dzelzceļa pakotnes uh, galvenā doma, kāds, kāda ir tās, kāds ir tās mērķis. Mūsu mērķis ir panākt lielāku sadarbspēju un pa, izveidot uh, lielāku konkurenci attiecībā uz krāvas transportu. Sākumā mēs runājam, protams, par liberalizāciju, bet Šobrīd jāsaka, ka mēs gluži vienkārši izmantojam situāciju. Nu, un šīs te, šī te politika, kur mēs īstenojam šajā nozarē, nav pareizi, jo gluži vienkārši nozara tiek pakļauta konkurencei, neanalizējot, kā e, sistēmas kopumā darbojas. Un es domāju, ka mēģis šobrīd ir pavisam cits nekā tas, ko mēs iedomājam sākotnēji. Es domāju, ka ir skaidrs, ka stratēģija dzelzceļa sektorā bija ļoti svarīga enerģētikas un um, ilgspējīgas attīstības um, kontekstā. Paldies! Paldies Frēras kungam! Vārds tikau kundzei. Paldies, paldies priekšsēdētāji komisāra kungs. Es vēlējos atsaukties uz kādu gadījumu, ko piedzīvoja cilvēki Rumānijā, tie, kas bija nodarbināti dzelzceļa nozarē. Uh, Rom, Rumānijā bija apmēram 6000 cilvēku, kas tika atlaist no darba. Globalizācijas fondu un socializācijas fondu līdzekļi šķiet tiks mobilizēti, lai varētu izsniegt pabalstu šiem cilvēkiem. Komisāra kungs, es ceru, ka mums izdosies kopīgi radīt tādu dzelzceļa sektoru, kas būs ilgspējīgs un piedāvās jaunas darba vietas, kā arī garantēs drošus pakalpojumus patērētājiem ziņojumiem. Liels paldies! Megadnām asūt Kalas biztos úrnak. Paldies, un tagad vārds uh, komisārgunam Kalas kungam, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, godētie deputāti. Liels paldies par jūsu komentāriem. Mums būs lieliski iespēja vēl arī diskutēt tā saucamu mm, pirmo dzelzceļa paketes pārstrādāšanu. Vēlos tikai šeit varbūt atbildēt uz dažiem komentāriem. Pirmkārt, informācija par 21 dalību valsti un konkrētiem iemesliem, kādēļ ir nosažīta publiskā informācija, lai varētu visi piekļūt šai informācijai. Un tad ir jāteic, ka šī pirmā dzelzceļai paketē bija ļoti labas ieceras mazināt šķēršļus, uzlabot nosacījumus. Uh, nodrošināt labāku transportu funkcionēšanu. Šo pašu mērķi mēs vēlamies arī panākt, pārskatot, pārstrādājot paketi, bet problēma jau nebija paketē, ka tā būtu slikta. Tās īstenošana nav pietiekama. Un joprojām šie šķēršļi vēl pastāv, un ir arī šāda pretestība mazināt šķēršļus. Šī pretestība ir visai liela. Šis vecās sistēmas ar valstu monopoliem, ar lielām privilēģijām, nekāds starp savienojumības. Mums ir jāmaina šī sistēma, mums ir jāuzlabo uh, savstarpējā savietojumība, un tāds ir mūsu galvenais mērķis, kādēļ arī mēs uh, izstrādājam šo dzelzceļa reformu. Problēma ir tieši tāda, ka šī reforma nav pilnībā iz, īstenota. Protams, ka mums vienmēr ir jālīdzsvaro katrs spērtais solis, un mums ir arī jānodrošina kvalitātes kontrola, un arī šeit eh, dzelzceļa paketē ir ideja un domas par to, kā mēs varam stiprināt regulatīvo aģentūru darbi. Problēma ir tāda, ka šīs aģentūras ļoti bieži vēl eh, ir arī uh, Uh, tur ir arī valsts, pa, valsts īpašumu kompāniju interesi, līdz ar to šī kontrols, kvalitātes kontrols līmenis nav īpaši au, augsts. Šos jautājumus mēs arī risināsim uh, pārstrādājot dzelzceļa paketes direktīvu un varbūt iznākot klajā ar citiem strateģiskiem dokumentiem. Arī finanšu jautājums, protams, joprojām vēl ir liela problēma. Mums ir jāatrod um, inovatīvi veidi, kā mēs varam atrisināt sastrēgumus, sastrēgumu jautājumus un arī, kā minēja deputāti, ne, nepieciešamība veikt investīcijas. Mums ir arī jāapkopo dažādi rīki, lai tiešām varētu nodrošināt resursus investīcijām, iekļaujot arī modernu satiksmes menedžmenta sistēmu par arī rezervāciju sistēmu, lai varētu nopirkt uh, vilcienu biļetes, uh, iegādāties tikpat efektīvi kā, piemēram, lidmašīnas biļetes. Lai varētu labāk savietu, savienot arī Austruma Eiropu ar Rietuma Eiropu. Tā arī ir viena no fundamentālām problēmām. Lūk, ļoti daudz detaļu šeit ir. Es varu par to runāt ilgi un dikti, uzskaitīt visus elementus, kuri pašlaik ir procesā un kurus mēs skatām pārstrādājot šo direktīvas paketi un e, būšu priecīgs arī vēlreiz nāk jūs priekšā ar konkrētiem priekšlikumiem, kad jau mēs būsim izstrādājuši konkrēts likumdošanas dokuments. Lielas paldies! Lielas paldies um, komisāra kungam! Tādējādi mēs varam noslēgt šīs debatas un tagad uh, tas. Mm, mm Mēs skatīsim arī mutisko jautājumu komisijai.